Damen und Herren, ladies and gentlemen, please take your seat. Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet vietas. Hello. Hey. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, äh, dass wir. Dāmas un kungas, ļoti priecājos, ka mēs esam normalizējuši sanāksmi, kurā mūs apmeklē Zviedrijas ārlietu ministrs Kārlis Bilds, un mēs runāsim par Eiropas miera institūta izveidi. Un uh, turklāt uh, mēs no tā visa varēsim arī no tā visa gūt priekšrocību, ka mēs varam runāt arī par citiem jautājumiem. Arī par Sīriju mēs varēsim pārunāt uh, uh, temat, arī par tematiem, kas saistīti ar ūdens resursiem un izglītību. Tas viss ir, te, tie visi temati, kas ir uh, tā principā iekļaujas miera institūta izvērts jautājumos, un tie ir arī jautājumi, kas ir saistīti ar negatīvu attīstību demokrātijā un uh, tiesiskās valsts jautājumos mūsu dienvidu un dienvidaustrumu kaimiņam. Es priecājos, ka mēs varēsim diskutēt par šīm prioritātēm. Kā tu zini, ka pagājušo gadu mums bija gada ziņojums. Eh, mēs pieņēmām to Eiropas parlamentā par eh, ārliet, eh, ārpolitiku un drošības politiku, un šodien mēs varam turpināt diskusiju, kas nebūs pievērsta tikai vienai tēmai, bet mēs runāsim par vairākiem tematiem. Es domāju, ka šis piemērs parādīs, kādēļ ir dibināms Eiropas miera institūta institūts. Sirsnīgs paldies, ka tu esi atnācis pie mums, tagad vārds viet visā lietu ministram. Thank you, Mr. Chairman. Elmar. Uh... Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es vienmēr priecājos, kad uh, varu šeit ierasties, un iemesls, kādēļ es esmu šeit ieradies, ir saistīts ar darbnīcu, <clears throat> kurā mēs runāsim par Eiropas miera institūta izveidi. Uh, Un e, šī ideja ir jāskata plašākā kontekstā. Mums ir jādomā par to, ko mēs vēlamies darīt, lai stiprinātu Eiropas Savienību kā instrumentu, ar kuru mēs panākam mieru, drošību, stabilitāti. Mēs zinām, ka, uh, maigi izsakoties, Roma netika uzcelta vienā dienā, uh, un arī tas, ka Eiropas Savienība kļūst par globālu spēlētāju un vienā dienā nav izdarāms, taču mums ir soli pa solim tam jātuvojas, mums ir uh, jārada jaunas institūcijas, jāuzlabo to darbību, un tieši tādā kontekstā ir jāredz Eiropas miera institūts. Tas ir kā viens instruments visu citu institūciju orķestrī. Taču ļaujiet man jums pateikt arī pāris vārdus par citiem tematiem, kurus Elmārs pieminēja. Lielākā daļa ir pieminēta tā saucamajā bruka ziņojumā, ja es pareizi saprotu. Man liekas, ka tas bija ļoti labs dokuments. Tas bija labs kopsavilkums ne tikai jūsu viedoklim, bet arī dažādiem uzdevumiem, ar kuriem mums būs jātiek galā. Uh, un es eh, guvu ļoti lielu labumu no, um, kad es izlasīju no ziņojuma par uh, projektu par digitālo brīvību, man liekas, ka tas ir ļoti labs. Bija arī ziņojuma projekts par kiberdrošību, tas uh, nākotnē būs arvien svarīgāks jautājums. Uh, un uh, eh, tās noteikti ir tikpat svarīgas kā bruka ziņojums. Un pēdējo reizi, kad mēs tikāmies, uh, ar ārlietu ministriem, tad mums arī bija viedokļa apmaiņa par horizontālajiem jautājumiem, kas bieži vien tiek aizmirsti. Mums bieži vien ir debates, kuras varētu nosaukt par geogrāfiskām debatēm, proti mēs norādām problēma ir tur vai problēma ir tur. Bet uh, ir arī citi jautājumi, piemēram, interneta brīvība. Tas ir viens no horizontālo jautājumu piemēriem. Mums bija arī debātes par izglītības politiku. Un mums bija arī debats par Sīriju un ko mēs varam tur darīt. Man šķiet, ka mēs dzīvojam laikā, kas ir pilns ar izaicinājumiem, un mums kā eiropiešiem, kā politiķiem un kā diplomātiem. Eiropas ekonomika vairs nav tāda, kāda tā bija, Un tas nozīmē, ka mums ir jātiek ar to galā, jo jautājums te ir par mūsu uh, ticamību, mūsu veiksmes stāsts. Uh, mūsu veiksmīgums bija tieši tas, ar ko mēs varējām panākt savu. Taču Klintona kampaņa uh, tika teikts muļķi, tā ir ekonomika, kas ir kaut ko vērta. Uh, Un tas ir tieši ekonomikas magnētisms, ko mēs nākotnē varam izmantot. Un, protams, jārunā arī par ietekmi, kāda mums ir mūsu pierobežā, jo šeit mūsu ārlietu politika ir ļoti svarīga. Ja mēs varam parādīt, ka mēs esam efektīvi kā ārpolitikas uh, spēlētāji, tad arī tālākās ārzemēs mēs būsim ticami. Nekad neviens mums nespējas noticēt lielā attālumā, ja mēs pat pierobežā netiekam galā. Un tāpēc ir svarīgi tik galā ar visiem uzdevumiem, kas mums ir. ir. Mēs kopā ar Helmāru un vēl citiem nesen bijām Ukrainā. Mēs turpinājām strādāt pie uzdevumiem, kas mums ir, lai šo valsti attīstītu, un mēs redzējām ļoti interesantas lietas sanāksmēs, kas mums tika noorganizētas. Es, Elmār, es nezinu, vai e, tu tam piekritīsi, bet es e, tā kā dzirdēju, ka tu pārstāvi Eiropas parlamentu, nu, es it kā varētu pārstāvēt padomi. Un mēs runājām par Eiropas Savienības trim par, uh, pilāriem. Mēs tikāmies ar Ukrainas prezidentu Janukoviču, tās bija ļoti saspringtas sanāksmes un pozīcijas bija diezgan skaidras, un es uzskatu, ka tas mums dod zināmu ticamību. Bet, nu, vēl tagad redzēsim, vai mums arī kaut kāda ietekme būs. À, ah, vēlēšanas tagad tuvojās Baltkrievijā. Nu, paskatīsimies, vai tās būs brīvas un godīgas vēlēšanas. Es nezinu, vai kāds no jums, eh, tie no jums, kas tic brīvām vēlēšanām Baltkrievijā, lūdzu paceliet rokas. Bet, nu, vismaz šādām vēlēšanām vajadzētu būt. Situācija ir diezgan nomācoša, un mēs cenšamies to ietekmēt. Mums ir paredzētas vēlēšanas arī Gruzijā 1. oktobrī. Es tur nesen biju kopā ar savu poļu kolēģi. Uh, kas arī ir ārlietu ministrs, um, tad jāsaka, ka noteikti tā būs, tās būs labākās vēlēšanas, kas tur vispār ir notikušas. Tas nenozīmē, ka tās būs ideāls, bet viņi pakāpeniski tuvojās uh, labu vēlēšanu praksei, un uh, tās noteikti būs labākas uh, šajā uh, priekšvēlēšanu kontekstā. Mums tomēr jāatcerās, ka mēs atrodamies eh, Kaukāz reģionā. Protams, ka tur ir problēmas ar, um, ar um, politiķu privātīpašumiem, ar kampaņu finansējumu un tam līdzīgi, bet mums ir pārstāvji, novērotāji eh, Gruzijā, kas novēros šīs vēlēšanas, un pēc tam 28. oktobrī būs ļoti svarīgas vēlēšanas Ukrainā. Nu, tad redzēsim, kas tur notiks. Kad mēs tur bijām nesen kā komisijas pārstāvji un bija arī pārstāvji no Eiropas parlamenta, tad mēs skaidri izteicām savu vēlēšanos pēc tā, lai tās būtu godīgas un uh, skaidras vēlēšanas. Nu, Jautājums ir par to, vai ir iespējamas godīgas vēlēšanas, ja ir politiķi, kas atrodas cietumā. Uz to mēs pārāk neuzstājām, bet uh, mēs vienkārši teicām, ka vajag godīgas vēlēšanas, citādi radīsies problēmas Ukrainas attiecībās ar Eiropas Savienību. Un par to mēs runāsim arī ārlietu ministru padomē novembra mēnesī. Tagad, ja mēs skatāmies austrumu virzienā vairāk, mums vajadzētu apsveikt moldoviešus. Uh, jo par spīti ļoti sarežģītiem apstākļiem uh, mm, un ļoti grūtai situācijai Kaukāzā viņi ir labi tikuši galā ar savām problēmām. Tagad uh, mums vēl ir jāskatās uh, uz Azerbaidžānas un Armēnijas konfliktu. Uh, Ah, un jā, mums vēl ir jāatcerās e, tie jautājumi, kas ir saistīti ar Balkāniem. Man šķiet, ka Kroāt, Horvātijas iestāšanas process ir uzsācies, un pēc tam e, sāksies, e, šīs valsts sāks iestāties viena pēc otras, un Zviedrijas ministru kabinets par spīti tam, ka es neesmu klāts, klāt, ir jau iesniedzis ratifikācijai Horvātijas iestāšanās nolīgumu. Un šis lēmums tiks pieņemts Zviedrijā pāris nedēļu laikā, un mēs redzēsim, ka tās notiks uh, visās dalību valstīs. Tālāk, ja mēs paskatāmies uz Rietumu Balkāniem, tad ir ļoti svarīgi spērt soļus visu laiku, Mēs varam sīkāk parunāt par to, kādi soļi ir jāspēr, tomēr jāatzīst sakojoša lieta. Pat ja ceļš šīm valstīm būs ļoti garš līdz Eiropas Savienībai, un tas būs garš un ilgs ceļš, tad tomēr vajadzētu viņiem nodot tādu ziņu, ka nav svarīgi, cik ilgu laiku tas aizņems, tomēr, ka visu laiku notiek kaut kāda kustība uz priekšu lai būt, tā būtu kaut lēna, bet lai tā būtu. Arī šeit ir jārunā par horizontāliem jautājumiem. Infrastruktūras jautājumiem Balkānos ir jāpievērš īpaši uzmanība, lai viņus varētu integrēt gan ekonomikā, gan enerģijā, gan transporta jautājumos. Tas būtu ļoti svarīgi nākotnē. Ne? Tad mums ir arī problēmas ar organizēto noziedznību. Es domāju, mums vajadzētu lūkoties uz to, kā attīstīt efektīvākus instrumentus, jo ir valstis, kas ļoti vēlas cīnīties ar organizēto noziedzību. Parasti tad, kad valsts vēlas iestāties, tad mēs skatāmies uz likumdošanu un uzskatām, ka tas ir pietiekami, taču varbūt vajadzētu skatīties pāri likumu burtam un uh, paskatīties, kas tiešām notiek. Turcija ir kļuvusi par uh, vienu no lielākajiem Eiropas Savienības partneriem. Tas ir viens, tā ir viena no dinamiskākajām Eiropas ekonomikām un tā arī ir pirmās klases līmeņa ārlietu politikas spēlētājs. Un iestāšanās process ir daļa no tās ārpolitikas. Līdz ar to mums ir ļoti liela geogrāfiskā zona, kurā mums ir ļoti daudz uzdevumu Un eh, tad, ja mēs paskatāmies uz Ēģipti, ziniet, nu, es, protams, negribu jums tagad stāstīt, kā uh, eh, Ēģipte nav problemātiska tā mums sagada dažādas bažas, bet tomēr es domāju, varbūt nevajadzētu pārāk satraukties. Viņiem būs vajadzīga finansiāla palīdzība, kur mums vajadzētu sniegt, lai viņi var sasniegt nepieciešamās ekonomiskās reformas. Tāpēc, ka ja viņi nespēja atrisināt savus ekonomiskos jautājumus tajā geogrāfiskajā reģionā, kurā viņi atrodas, tad, lai politiskos jautājumus atrisinātu, būs vajadzīgi 5, 6, 7 vai pat 8 gadi. Līdz ar to ekonomikas jautājumi ir ļoti būtiski. Esmu ļoti nobežījies par tā saucamo uh, vidējo austrumu miera procesu. Es nezinu, vai tur ir daudz miera un vai to var saukt par procesu, bet nu par vidējiem austrumiem runa noteikti ir. Un man šķiet, ka spriedze tur nemazināsies. Jo Jo ilgāk mēs ļausim tur visam rūkt, jo grūtāk būs visu atrisināt. Un ja mēs neko nedarīsim, tas kļūst arvien sarežģītāks. Tāpēc Eiropas loma te būtu ļoti liela. Ketrīna Eštone un citi, kas viņu atbalsta, ļoti smagi pie tā strādā. Taču tas nav par nožēlošanu tikai mūsu, mūsu rokās. Sīrija, protams, ir, e, maigi runājot, diezgan sarežģīts jautājums mūsu politikai, tas ir jautājums arī mūsu sirdsapziņai. Un tad mēs varētu pajautāt, kas tad tur notiek Sīrijā? Nu, tur bija sekulāra diktatūra. Mēs cerējām aizstāt šo diktatūru ar sekulāru demokrātiju, taču mums ir jāapzinās, ka tā varētu būt tāda islāmiska demokrātija. Nu, manuprāt, tas ir pilnīgi pieņemami kaut arī tā varētu mazliet atšķirties no mūsu izpratnes par demokrātiju. Bet risks ir, ka mēs panāk, nonākam pie sektantiskas uh, fragmentācijas. Un tas var stiepties no Beirūtas līdz Bahreinai. Uh, un tas reģiona situācija sarežģīs uz ļoti ilgu laiku. Mums ir jāsniedz humanitā, humānā palīdzība, mēs palīdzam bēgļiem, mēs cenšamies sasniegt cilvēkus Sīrijā un viņiem palīdzēt. Mēs meklējam veidus, kā mēs varam palīdzēt tiem, kas vairs netiek kontrolēti no valdības puses. Mēs cenšamies atbalstīt politisko procesu. Kofi Anans vairs nevarēja turpināt pie tā strādāt. Tagad Bahīmīkungs apmeklē reģionu, un mēs eh, tiksimies nākamnedēļā. Un jautājums ir par to, vai viņš atradīs kādu risinājumu, kā vajadzētu rīkoties. Cerēsim, ka tā notiks lai novērstu turpmāku asins izliešanu. Un eh, tad mums, protams, ir jārunā par bēgļiem, mums ir jārunā par ekonomikas lejupslīdi, mums ir jārunā par sektantiskām tendencēm politikā. Un eh, te ir jāpiemina arī Libāna. Uh, tā noteikti ir visneaizsargātākā no uh, šo vidējo austrumu vietām, bet nevajadzētu aizmirst arī Jordāniju, Irāku, kur mēs esam sastapušies ar politisko problēmu pieaugumu pēdējo mēnešu laikā, un mums ir tas jāsasaista ar politisko nestabilitāti Sīrijā un arī Turcija, kuru ietekmē visas reģiona problēmas. Man šķiet, ka tas, ko es nosaucu, ir vienas no atslēgas problēmām. Es te vairāk eh, daudz nerunāšu. Un tad es vēlētos tikai teikt, ka jūs paskatāties uz šo jautājumu spektru un kad jūs paskatāties uz Amerikas priekšvēlēšanu kampaņu, kur jūs redzat, un es ļoti labi to varu saprast, uh, ka uh, viņi ir nodarbināti ar ekonomiskiem jautājumiem, taču jūs, nu vismaz man rodas tāds iespējas, ka ASV apetīte iejaukties uh, dažādos pasaules nostūros ir mazinājusies. Daži par to priecājās, nu vienalga, kā mēs uz to skatāmies. Uh, bet tas nozīmē, ka mums, kā Eiropai un mūsu iesaistīšanās tiek gaidīta tad lielākā mērā. Un e, šajā kontekstā jāskatās uz to, ko mēs darām. Mēs pašlaik strādājam pie tās atsimās Eiropas globālās stratēģijas bija lēmumi, kur mēs pieņēmām 2006. gadā. Tas attiecās uz Eiropas drošības stratēģiju. Un tas nebija slikts dokuments, bet tas bija eh, 2006. gadā. Varbūt mums ir nepieciešama jauna Eiropas drošības stratēģija, bet ir cilvēki padomē, kas uzskata, kas ir pārāk sarežģīti. Un tad mēs izlēmām, ka četras valdības - Zviedrija, Polija, Itālija un Spānija teica, sāksim procesu. Uh, un tas būs brīvāks nekā tas būtu institūcija ietveros un arī plašāks. Un mēs četras valstis kopā strādāsim līdz pavasarim, un tas sagatavos, un tas sagatavos projektu Eiropas drošības stratēģijai. Lūk, tā mums vajadzētu censties ietekmēt pārējo pasauli ar jauniem instrumentiem un ne tikai ar tiem instrumentiem, kas mums jau ir. Un pēc tam varētu iesaistīties arī formālajā procesā, gan padomi, gan ko, ko, komisija un izstrādāt dokumentu. Jūs ziniet, ka nākotnē notiks izšķiroši notikumi, tāpēc, ka būs parlamenta vēlēšanas pavisam drīz. Un uh, tad būs arī Pirmā pasaules kara beigu atceres pasākumi, jo tā bija viena liela katastrofa Eiropas vēsturē. Nu, un uh, mums ir visas iespējas stiprināt Eiropas Savienības uh, kā globāla spēlētāja lomu. Paldies! Herzlichen Dank für diese Darlegung. Es iznies paldies par šo izklāstu. Mēs tik bieži tādu plašu pārskatu nemaz eh, ne, nesaņēmām eh, komitejā. Mums ir pietiekuši ļoti daudz runātāju, 14 runātāju. Es ieteiktu eh, tagad slēgt runātāju sarakstu. Lūdzu, runājiet īsi, lai mēs varbūt pusotru minūti varētu katram runātājiem piešķirt. Un varbūt vēl mums būs jāsaīsina, citādi mēs nepaspēsim laikā, ja mēs gribēsim dzirdēt arī atbildes. Sāla Frankas kungs. Gracias, senor presidente. Paldies, priekšsādātāji es sēžu šeit. Pa, uh, priecājos redzēt, jo šeit Bilta kungs, es redzu, ka jūs esat ļoti uh, labā sportiskā formā, bet jūs arī uh, zināt par to, kas notiek Eiropas parlamentā un kādi ir mūsu ziņojumi. Jūs atsaucāties uz to, ka, lai mēs varētu būt ticami ārvalstīs, mums vajadzētu paskatīties, kas notiek mūsu pierobežā, un jūs runājāt uh, mm, par šiem jautājumiem, un es gribētu teikt, ka arī parlaments interesējās par to, kas notiek Gruzijā, un arī mm, mūsu vidusjūras reģiona kaimiņu attiecību politika. Tad man jautājums ir mm, sekojošs. Jūs atsaucāties uz prezidenta vēlēšanām uh, eh, ASV un ekonomikas nozīme tajās. Man bija saruna ar Eštonas kundzi. Uh, Ja mēs vēlamies, lai mums būtu kaut kāds svars, kā to mēs varam izdarīt, ja mums nav iespējas atrasināt pašiem savas problēmas. Barozo kungs teica, ka ķīnieši vienkārši smīn par jums, jo mēs paši savas ekonomiskās problēmas nevaram atrisināt. Tāpēc mans jautājums ir tāds, ņemot uh, vērā to, ka mēs gan daudz importējam, gan daudz eksportējam, vai mēs esam ticami Eiropas Savienībā. Jūs arī esat tā ārējās darbības dienestā darbojies, un jautājums ir par to, vai jūs kā padomis uh, loceklis varētu mums tādu kopsavilkumu par to sniegt. Sirdnieks paldies Gomešas kundze noteikti atgūs zaudēto laiku. Mr. Bilt. Bilt kungs, ja jūs atzīstat, ka Eiropas uh, soft power ir atkarīgs no ekonomikas, un tajā es jums varu piekrīt, kāpēc tad jūs neko nedarat, lai vērstos pret uh, nodokļu um, paradīzēm un uh, apkarot šos nodokļu džungļus Eiropas Savienībā? Vai mēs nevarētu beidzot apkarot korupciju un uh, un panākt labs rezultāts mūsu pilsoņiem, kāpēc mūsu ārpolitika, jo īpaši attīstības politika gal galā netiek īstenot saskaņā ar mūsu mērķīm, un kāpēc mēs pievaram acis uh, uz šādām, šādiem te melnajiem caurumiem Eiropas Savienībā, šīm nodokļu paradīzēm. Man ir jautājums arī par uh, Etiopiju. Jūs teicāt, ka jūs izteicāt nožēlu par Melazinaui e, nāvi. Un paldies Dievam tika atbrīvoti divi zviedru žurnālisti, kas informēja par to, e, kam, kas ir jāpiedzīvo e, cilvēkiem Etiopijā. Ko mēs gal galā darām? Kāpēc mēs pievaram acis? Vai mēs pievaram acis tāpēc, ka viņi nav eiropieši? Ko mēs darām, lai īstenot iekļaujošu dialogu šajā valstī un arī visā Āfrikā? Tālāk jautājums par Sīriju un mūsu sirdsapziņu un tā tālāk un tā joprojām. E, ko mēs darām, lai veicinātu reformas īstenošanu drošības padomē un lai ierobežot šā, šīs veto tiesības, kas mums neļauj neko panākt? Eiropas Savienība varētu uzsākt šo procesu, bet nekas netiek darīts. Paldies! Ojulāns kundze. Man, e, ministri. Paldies, priekšsētāji. Ministrs kungs, es pilnībā piekrītu jūsu izvērtējumam, ka Eiropas Savienības loma um, pasaules um, politikā mainās un loma palielinās. Man būtu viens jautājums, kuram es vēlētos pievērst uzmanību - Kalnu Karabaha. Eiropas Savienības um, e, loma, eh, man šķiet, bija ierobežota. Un es domāju, ka tik tiešām ir pienācis laiks padomāt par to, kā mēs varētu eh, atbalstīt draudzīgos spēkus. Un visbeidzot, mans otrais jautājums ir par. Patiesībā es vēlētos varbūt jūs informēt un aicināt jūsu atbalstu un sadarbību. Šorīt šajā komitejā tika pieņemts e, ierosinājums e, par šo te priekšlikums par Magnitska lietas izveidošanu un komitejā tika pieņemts eh, šis lēmums un tas tiks izskatīts arī oktobrī plenārsēdē un pēc tam par to tiks runāts padomē. Un es zinu, ka jūs noteikti zinat par šo jautājumu. Un es uzticos jums un es ceru, ka jūsu valdība varēs atbalstīt šo priekšlikumu, kas paredz uh, ierobežot uh, vīzu piešķiršanu tām personām, kas ir vainojamas Magnitska uh, nāvē, bet arī tām personām, kuras ir korumpētas un kuras pradā uh, kājām cilvēktiesības. Es ceru, uh, ka šis jautājums tik gūs atbalstu padomē pēc iespējas ātrāk. Paldies! Lūdzu, ievērojiet laiku, jo, jo citādi nav nepietiks laika visiem. Brantnērka kundze. Paldies, paldies Bilta kungām. Pirms es pievēršos jautājumam par uh, Eiropas miera institūtu, es vēlētos runāt par uh, Baltkrieviju. OECD uh, liedza uh, diviem uh, cilvēkiem iebraukt šajā valstī, un viens bija Bundestāga pārstāvis. Un, uh, Es vēlētos runāt arī par Eiropas miera institūtu, kur jūs pieminējāt. Es domāju, ka dažkārt krīzes apstākļos, jo īpaši Eiro, e, krīzes apstākļos mēs aizmirstam par to, cik lielisks ir šis Eiropas e, projekts kopumā un ka mums ir jānodrošina miers visā kontinentā. Bet mums ir pamats arī būt lepniem Es domāju, ka mums vajadzētu vairāk mēģināt veicināt mieru ārpus Eiropas, palīdzēt visiem tiem, kas cīnās, lai nodrošinātu Eiropu savā kopienā. Es domāju, ka krīze noteikti nesamazināsies, bet samazināsies noteikti mūsu resursi, kas ir pieejami, lai risinātu problēmas, un arī eh, pilsoņu vēlme iesaistīties šajā procesā. Tāpēc es domāju, ka mums jābūt preventīvākiem. Mums ir jāinvestē, lai novērst šīs krīzes, pirms tās nav uh, kļuvušas pārāk smagas. Un mums ir jādomā par mūsu rīcībā esošiem instrumentiem. Viens no tiem ir starpniecības dialogs mēs, ne, piemēram, nerunājam ar vienu konfliktā iesaistīto pusi. Otrakārt, mums ir jābūt palīdzību, iespēja palīdzēt mūsu pārstāvjiem, un treškārt, mums ir jāspēj dalīties pieredzē. Es domāju, ka mēs balstamies uz tām spējām, kas mums ir dalībvalstīs gan privātu uh, organizācijām, un Mums ir jādomā par to, ko mēs vēlamies nākotnē izveidot Eiropas Savienībā un pasaulē kopā. Paldies! Aigvī! <laughs> Bildkungs, jā, es pilnībā piekrītu. Es domāju, ka tas, ko jūs teicāt, ir ļoti svarīgi. Protams, ka būs nevēlēšanās iejaukties konfliktu risināšanā. Uh, bet eh, tieši tāpēc ir daudz svarīgāk rīkoties un rīkoties preventīvi. Mums ir jāuzlabo to instrumentu klāsts, kas ir mūsu rī, rīcībā. Eiropas miera institūts ir tikai viena nediez, neliela sastāvdaļa, bet tas mums palīdzēs iesaistīties eh, tajos gadījumos, kad diplomāti to nevar juridiski apsvērumu, formalitāšu dēļ, uh, bet mums tas ir jādara. Amerikāņiem ir šāda veida instrumenti, citiem ir šāda veida instrumenti, bet mums viņi nav. Mēs runājam par tiem gadījumiem, kur mēs varētu to mīksto varu, jeb soft power. Šobrīd mums nav instrumentu, lai to darītu. Tāda, tāda ir ideja, mums tas ir jāpanāk. Es pilnībā piekrītu par Krieviju. Es vēlos teikt, ka jūsu debats ir uh, galvenā koncentrācija uz Magnītiska lietu. Man tur nav nekāda iebilduma. Vienīgais iebildums, ko es varētu izteikt, ir lūdzu nesašauriniet to, jo problēma ir daudz plašāka nekā tikai šis atsevišķais gadījums. Es nesen viesojos Maskavā, un es varēju atsaukties uz to, ko Ašsons kundze bija teikusi debatēs uh, Strasbūrā. Tas bija saklausīts arī Maskavā, tas bija pats par sevi saprotams, tas bija plašs eh, vēstījums, un es ceru, ka mēs turpināsim šādā garīgā turpmāk. Mm, slēgt eh, pārstāvniecību Maskavā, nu, Jāsaka, ka cilvēki nav apmierināti ar to, ka viņi ir paveikuši, cik viņiem ir izdevies panākt tur. Es tikos ar Aleksandru Navalniju. Un eh, viņi šobrīd ir runa par vairākiem politiskiem gadījumiem, vairākām politiskām lietām. Mums ir jāaizsargā šie cilvēki. Ja, ja tā varētu teikt, Magnitska lieta ir noslēgta noslēgt traģiskā veidā, bet šobrīd ir citi gadījumi, kas joprojām noris. Atgriežoties pie šīs uh, maigās varas, jeb soft power, mm, nodokļu paradīzes, protams, ir viena no problēmām, pret kurām mums ir jāvēršas, bet tas nav viss. Mums ir jāuzlabo ekonomikas fleksibilitāte, mums ir jātiek galā ar demografiskajām problēmām un citām problēmām. Jāsaka, ka Ziemeļa Eiropā šajā ziņā veids diezgan labi, bet es eh, to saku pieticīgi vienlaikus, jo pirms 20 gadiem situācija bija pavisam citāda, un mēs nezinām, kādā situācijā mēs būsim vēl pēc 20 gadiem. Taču paveiktais eh, liecina par to, ko mēs varam darīt. Ja mēs paraugamies uz Baltijas valstīm, tad tās ir paveikušas lieliskas reformas, un mēs zinām, kur tās ir nokļuvušas šobrīd. Tātad mums ir nepieciešams darboties solidāri, un es esmu optimistiski noskaņots. Tas, ka mūsu ekonomika šobrīd nav uh, tik labā stāvoklī, zināmā mērā ietekmē to skatu, kāds uz mums pavērš no ārienes, bet arī, piemēram, ASV eh, deficīts ir daudz lielāks nekā šeit, tātad arī tas ir mūsu sasniegums. Jautājums ir par Ķīnas ekonomiku. Ķīna uh, 30 gadus attīstās lieliski, bet ir pilnīgi skaidrs, ka arī Ķīnas ekonomikā ir nepieciešams nopietnas struktūrālās reformas, ja tā vēlas turpināt attīstīties. Tas pats sakāms par Krieviju. Tā varbūt nav lielākā ekonomika pasaulē, bet viņiem nav izdevies diversificēties par spīti tam, ka Krievija ir valsts, kurā ir ļoti daudz talantīgu eh, cilvēku, tehnoloģiju, zinātnes jomā un tā tālāk un tā joprojām, bet viņi nav spējuši eh, diversificēties un joprojām ražo gāzi un naftu. Tātad viņi saskars ar nopietnām problēmām šobrīd. Paraudzīsimies uz to, kāda ir mūsu atbildība, bet mums ir jāsaprot, ka arī citiem ir daudz darāmā. Runa ir par vispārējo pasaules ekonomiku, kurai ir nepieciešams nopietnas, pamatīgas problēma, pro, pārmaiņas. Un ja mums izdosies īstenot ekonomiskās reformas, par ko mēs runājam jau gadiem ilgi, tad, protams, tas uzlabos mūsu tā dēvēto soft power. Mēs tāpat esam dzirdējuši, ka tas, ko Eiropa ir eh, paveikusi, ir apsveicami, bet un Eiropa ir kā tāds paraugs, kas ir nepieciešams eh, visiem pārējiem. Tālāk Etiopija, ko es pieminēju. Jāsaka, par Etiopijas jautājumu ir jārunā, mēs esam runājuši vairāk nekā parasti, bet uh, tā varbūt ir viena no lielākajām valstīm Āfrikā. Nigerija ir uh, lielākā un Etiopija ir nākamā. Jūs teicāt, ka mums ir nepieciešams iekļaujošs dialogs. Tas tik tiešām ir svarīgi. Vai pašreizajā situācijā ir iespējams atvērt politisko sistēmu? Es nezinu, iespējams bet iesaistoties, mēs varam uh, apsvērt šīs iespējas kopā ar amerikāņiem. Es, uh, zinām, laiku pavadīju kopā ar Louis Michelu, strādājot pie šī jautājuma, un arī Vestkot kungs un citi. Mēs ļoti daudz varam darīt, lai iesaistītos, lai padomāt, vai mēs nevaram panākt labāku attīstību attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību, preses brīvību un tā tālāk un tā joprojām. Salfrankas kungs, jūs uzdevāt jautājumu par līdzsvaru. Es domāju, ka šobrīd ekonomiskā krīze ietekmē mūsu ticamību globālajā mērogā, bet vienlaikus um, šī te uh, ārlietu un uh, aizsardzības un drošības politika, mēs tikai vēl pie tās strādājam. Tad, kad mēs dodamies bilaterālajās vizītēs uz Afganistānu vai Pakistānu, piemēram, es ņem līdzi arī Eiropas Savienības vēstnieku, tātad ne tikai eh, Zviedrijas vēstnieku, un mēs runājam uh, arī Eiropas Savienības vārdā. Es domāju, ka tas ir uh, apsveicami gan mums, gan Eiropas Savienībai. Es um, neapgalvoju, ka visas valsts tā dara, un tā skaitā arī lielās valsts, kas, vai vismaz dažas, kas sevi uzskata par lielām, bet es domāju, ka tas ir veids, kā mēs varam to visu nostiprināt vēl vairāk. Tālāk eh, jautājums par drošības padomu, ko mēs darām šajā jomā. Es varētu teikt, eh, par maz. Um, šī ir pilnīgi neiespējama ideja šobrīd, um, bet mums vajadzētu pastāvīgo Eiropas Savienības uh, locekli. Bet tikpat labi tā varētu būt kāda uh, dalībās, kas varētu uh, darboties um, drošības padomē. Thank you very much. No Tālāk. Es pazaudēju sarakstu ar nākamajiem jautājumu uzdevē, uzdevējiem. Danžāna kungs, paldies priekšsēdētāji, paldies ministru kungs par to, ka esat ieradies pie mums, lai aprunātos tik eh, neformālā gaisotnē. Man ir divi jautājumi. Pirmais attiecās uz um, miera institūtu. Man ļoti patīk šī iniciatīva, vismaz tā, kā jūs to prezentējāt, un arī Franciska. Tomēr es sev uzdodu jautājumu par to, vai netiek veikts struktūru uzkrājums. Sala Frankas kungs teica, ka ārējā dienas, ārējās darbības dienas ir tāda ļoti smaga mašinērija, kas ir diezgan birokrātiskas, un divi gadi ir pagājuši kopš tas ir atvērts, un man ir jautājums par to, kāds funkcionē, un arī kā tas nosaka savas prioritātes, un kā to visu var sakombinēt ar eh, tādu globālu pieeju, ko pieminēja Eštonas kundze. Tāpēc, man liekas, ar šo institūtu ir tā, ka mēs to nevarēsim izmantot pilnībā, varbūt mums vajadzētu vienkārši izmantot to potenciālu, kas vēl nav attīstīts. Un, un, piemēram, kopīgā aizsardzības un drošības politika arī ir instruments, ko mēs varam izmantot. Mums ir bijusi misija gan Gruzijā, gan Krievijā, un šādas misijas um, ir ļoti noderīgas taču, diemžēl, Krievija negrib pieļaut, ka mēs sūtītu savas misijas uz Abhāziju. Vai ar Krieviem jūs par to esat runājis? Tas vēl tāds papildus jautājums. Kirilo kungs. Vilta kungs, tā kā man ir iespēja uzdot jums jautājumu, es uh, runāšu par konfliktu, kas radās starp Azerbaidžānu un Armēniju pēc tā, kad Ungārija izdēva um, virsnieku Azerbaidžānai. Nu, tad mums ir jautājums, vai Eiropas Savienība ir efektīva politika. Kāda, jūsuprāt, ir Eiropas Savienības loma šajā jautājumā? Jūs teicāt, ka mūsu loma ir diezgan ierobežota. Un vai tam tā arī vajadzētu palikt? Protams, ja radīsies kaut kāds militārs konflikts, mēs būsim tādā pašā situācijā, kā tad, kad sākās konflikts starp Krieviju un uh, Gruziju. Un Krievija uh, visticamāk nosāsies Armēnijas pusē. Uh, Nu, un tad parlaments tagad ir nācis klajā ar rezolūcijām gan par Armēniju, gan par Azerbaidžānu. Mums ir asociācija nolīgumi diezgan labā progresa stāvoklī. Um, bet uh, tas neko nepalīdz. Ko jūs domājat par šo situāciju? Sirdies, paldies. Vārds tagad ir um, Lambsdorf kungam. Thank you. Uh, it's always a pleasure to listen. Paldies, vienmēr ir patīkami jūs uzklausīt. Es gribētu uzdot pāris jautājumus par Eiropas miera institūti. Vispirmām kārtām es gribēju zināt, kā jūs iegūsiet dalību valstu atbalstu. Jūs jau dzirdējāt no Danžāna kunga, ka dalību valstis būs, uh, Francijas puse būs diezgan rezervēta, protams, viņš šeit nepārstāv Francijas valdību, bet uh, mēs redzam Francijas pozīciju jau ārējās darbības dienestā. Un Francija visdrīzāk uh, iebildīs pret Eiropas miera institūta izveidi. Es domāju, ka jums vajadzētu vairāk laika pavadīt Parīzē, lai pārliecinātu cilvēkus, kas tur dzīvo. Un tad uh, tas ir ļoti svarīgs jautājums, kā jūs iegūsiet dalību valstu atbalstu, jo, protams, tāds instruments, man liekas, ļoti vajadzīgs. Uh, būtu ļoti labi, ja mēs varētu strādāt tādā veidā. Un tad, kā jūs redzat šī institūta sadarbību ar ārējās darbības dienestu? Vai tas darbosies tā kā pats par sevi, vai arī tas būs ārējās darbības dienesta tāda tā, tā kā apakšstruktūra? Uh, Vai par to jūs domājat? Un tālāk, ko jūs domājat par finansēšanu? Vai jūs vispār esat domājis par finansējumu? Jo beidzot no mums ir jārunā uh, jau par konkrētiem cipariem. 2014. gads nemaz vairs tik tālu nav. Tālāk došu vārdu Brizāgečs kundze briljants viepnīgi. Lielas paldies, eh, priekšsādātāji, par to, ka mums ieskicējāt politiskās ainas aprīses. Es centīšos koncentrēties uz diviem jautājumiem. Viens ir Horvātija. Kā jūs zināt, Horvātija drīz iestāsies Eiropas Savienībā, taču jautājumi, kas vēl nav atrisināti, uh, ir diezgan uh, daudz. Mēs nevēlētos mon, uh, uzraudzīt šos jautājumus tad, kad viņi jau būs kļuvusi par dalību valsti. Joprojām pastāv problēmas starp Bosniju un Horvātiju. Un jautājums ir, vai ir kaut kādi mehānismi, lai mēs varētu turpināt konstruktīvu pieeju arī pēc tam, kad eh, Horvātija būs kļuvusi par dalību valsti. Un tad vēl jautājums ir par Kosovu. Vai precīzāk izsakoties par situāciju, ar kuru mēs saskaramies šodien. Mēs cenšamies normalizēt situāciju starp Kosovu un Sērbiju, taču vienlaikus Lietuva nav radif, ratificējusi stabilizācijas un asociācijas nolīgumu ar Serbiju, un tas mums nekādā ziņā nepalīdz. Un ko padomē jūs runājat par šo jautājumu, vai jūs esat vērsies pie Lietuvas, jo kaut kas tur ir jādara? Paldies. Oh. Gracias, presidente. Eh, quería saludar a Paldies, priekšsādātāji! Es vēlējos uh, pateikties Bilta kungam par to, ka viņš vienmēr ir bijis cīnītājs par mieru. Es vēlētos pieminēt arī premjerministru Palmi. Uh, un to lomu, ko Zviedrija vienmēr ir spēlējusi miera aizstāvībā. Jūs pieminējāt Pirmo pasaules kāru, bet es gribētu pieminēt Otro pasaules kāru un Ženēvas konvenciju, kas tika parakstīta pēc, Ženē, pēc Otrā pasaules kāra. Taču tagad notiek sakojoša lieta. Ir valstis, kas šo konvenciju ir parakstījušas, bet tagad to nepilda. Un to mēs varētu piemērot arī pašlaik Sīrijas gadījumā, un mēs varētu saukt pie atbildības šīs valstis, kas ir pārkāpējis. Tur ir gan netaisnīgi izturēšanās pret bēgļiem, pret karagūstēkņiem, pret uh, civilizētīvo civiliedzīvotājiem. Un to ar starptautisko likumdošanu varētu kārtot. Kā jūs uz to skatāties? Mums, mēs runājam par prevenciju un iejaukšanos, bet mēs nekādā runā, eh, nekādā veidā nevaram teikt, ka eh, maigi vadīt, ka mums ir jā, jāvada vāji, un tāpēc mums noteikti vajadzētu nodrošināt kaut kā mieru. Paldies. Yes, whatever the Asian means. Uh labi. Jā, um, es domāju, ka uh, ja mums būtu izdevies panākt to, ka um, visi īsteno parakstīto, tad mums būtu pilnīgs miers. Karš pats par sevi notiek tāpēc, ka šīs konvencijas ir tikušas pārkāptas, un šīs konvencijas tiek pārkāptas tāpēc, ka cilvēki izjūt pārāk lielu uh, spiedienu. Uh, Tāpēc jāsaka, ka viss it kā starp dažādajām konvencijām, rezolūcijām un dažkārt ir eh, brutāla realitāte, ar kur mums kluši vienkārši ir jātiek eh, galā. Un mūsu mērķis ir eh, kopā ar visiem instrumentiem virzīties šajā virzienā. Mēs lasam vēstures grāmatas, un mēs um, cenšamies nodrošināt to, lai tas vairs nekad neatkārtotos, bet soli pa soli mums ir jāsaprot, ko mēs varam darīt. Anna, jūs izteicāties zviedriski, starp citu. Šis Lietuvas jautājums, jāsaka, es nemaz nezināju, ka viņi nav ratificējuši. Es noteikti centīšos rast vairāk informācijas par to. Balkānos daudz no mums zina, ka ir diezgan daudz problēmu. Te ir uh, liels politiskās problēmas, un eh, es, es zinu par dažām no tām. Par Bosniju un Horvātiju. Savulaik tā bija viena valsts. Vismaz tā mēs to esam lasījuši vēstures grāmatās. Bet šobrīd ir Eiropas Savienības robeža kas uh, atradīsies starp Bosniju un Horvātiju. Un tā ir diezgan strikta lieta. Es domāju, ka Bosnijas pusē eh, nav bijis vēlēšanās uh, aptvert realitāti. Un Zagreba un Brisele bieži vien nav padomājuši par to, kādas problēmas radīsies 1. jūlijā, sāku, sākot ar lauksaimniecības produkcijas tirzniecību, robežu kontroli un tā tālāk un tā joprojām. Ko mēs varam darīt? Mēs eh, varam iedrošināt komisiju darboties aktīvāk un ir um, bijusi komisijas un ārlietu ministru tikšanās Briselē. Uh, Un ja ir kas, ko mēs varam darīt, lai atvieglot šīs tehniskās sarunas, tas mums ir jādara, bet šie jautājumi ir jāatrisina pēc iespējas ātrāk, lai tiem nebūtu um, ne negatīva efekta uz cilvēku dzīvi. Lam Lamsdabkungs uzdeva vairākus labus jautājumus. Par dažiem no tiem es nevēlētos sniegt uh, tā, atklātu atbildi. Un Es vēlētos teikt, ka nevēlētos, lai Eiropas eh, miera institūts būtu formāla Eiropas institūcija, jo tas ir saistīts ar zināmiem trūkumiem. Tā varētu būt tāda neatkarīga institūcija, kas būtu zināmā mērā saistīta ar parlamentu, ar Eiropas Savienību kopumā, lai tai būtu zinām rīcības brīvība, vismaz tāda ir visa ideja lai to nesaistītu viss um, vis birokrātiskie pienākumi, kā tas ir attiecībā uz parlamentu un citiem. Bet, protams, ir jautājums par finansējumu. Iespējams, ka mums būs nepieciešams finansējums no um, vairākām dalībvalstīm un institūcijām. Mēs atbalstam šo institūciju tāpat kā visas citas, un varbūt, ka mums varētu būt tāda kā jaukta. Uh, finansējuma risinājums, lai nodrošinātu neatkarību. Arī te ir jādomā, kā mēs to varam nodrošināt, jo institūts ir spēcīgs zināmā mērā, tāpēc, ka tas ir sasaistīts ar Eiropas Savienību. Bet, ja tas ir Eiropas Savienības sastāvdaļa, tad viņš varētu zaudēt iespēju varbūt arī to, ko mēs vēlamies, lai šis institūts dara. Un tas mums ir atklāti jāapspriež, lai saprastu, vai nav kāds risinājums, kā mēs varētu nodrošināt to visu. Un iespējams, ka um, tas varētu atrasties Francijā. Atgriežoties pie. Par Kalnu Karabahu Zviedrijas prezidentūra jau savulaik centās um, saprast, vai mums nevarētu būt Eiropas Savienības uh, nostāja, un atbild bija nē. Ne. jo savulaik šis reģions bija ļoti jūtīgā situācijā, un mums nevajadzēja iestikt jaunās problēmās. Mums, mums ir asociācijas nolīguma un austrum partnerība, kaimiņa attiecība politika, ko mēs varam izmantot, bet te ir zināms atšķirības ar Azerbaidžānu. Mēs varam varbūt domāt, ka ar Armēniju mums ir iespējas izmantot sfīru, bet ar Azerbaidžānu ir citādi. Bet es eh, noteikti piekrītu jums tajā, ka mums vajadzēja mācīties no tā, kas notiek 2008. gadā, kad eh, netika pamanīts tas, ka gatavojas bruņots konflikts un Eiropa raudzījās citā virzienā, un tad pēkšņi parādījās šī kardarbība, bet karš varētu atsākties eh, mūsu kaimiņos. Uh, mums ir jābūt tam gataviem un mums ir jācenš to novērst jau iepriekš, un ja Kalnu Karabahā sāks karš uh, ar visu Irānas efektu un uh, spiedienu reģionā, var notiks kas tāds, kam var būt ļoti dziļas sekas. Atgriežoties pie jautājuma par Eiropas, par ES, par, e, par to mums ir jādomā nepārtraukti, mums tas ir jāizvērtē, bet es domāju, ka ir ļoti daudz labās pieredzes, ar ko mēs varam dalīties. Kas man šķiet svarīgi? Lisabonas līgumam vajadzēja eh, nodrošināt tādu kā harmoniju šeit Briselē, bet tas bija naivi, jo, protams, joprojām ir saspēlējams um, starp padomu un komisiju. Bet, ja mēs paraugamies to, vai um, šī integrācija notikusi pietiekam labi, es nezinu, tas vēl ir jāizvērtē. Man, es tik tiešām respektēju komisijas veikto dažādās jomās, bet vai mēs esam pilnībā integrējuši komisiju Eiropas Savienības globālajā stratēģijā. Es eh, nezinu, nu kā mēs to sagaidījām katrā ziņā no Lisabonas līguma. Nu, te būtu vēl jārod atbild uz jautājumu. Un vai kaut kādi institūciju uh, grozījumi to varētu palīdzēt īstenot, es nezinu. Bet mums ir eh, jāidentificē problēmas, un tad, kad mēs eh, izvērtēsim Eiropas stratēģiju, nākamo reizi, tad noteikti būs eh, broka ziņojums vai varbūt kāda cita ziņojums. Jūsu ziņojums bija ļoti labs. Tas arī varētu būt ievērojams pienesums šajām debatēm. Un mēs noteikti no padomas puses un dalībās puses centīsimies to panākt jo tas ir sarežģīti. Ārējās rīcības dienas izveidošana. Nu, kopumā jāsaka, ka rezultāti ir labi, bet ļoti daudz vēl, kas ir jāatrisina. Lūdzu. Uh... Gruzija. Es atgriezīšos uh, pie šī jautājuma vēl. Lai gan daudz jau arī es par to esmu runājis. Mums ap citu arī bija ļoti plašas debats par Gruziju Krievijā. Tas ir vienkārši uh, daļa no darba kārtības, taču vairāk mēs runājām. Un eh, tomēr jāatzīst, ka bez Eiropas Savienības kaut kāds reģions būtu daudz bīstamāks nekā tas ir tagad. Un uh, Eiropas Savienība ļoti daudz ir darījusi Gruzijas labā. Mēs esam pēc kara nākuši plašā ar finanšu palīdzību. Mēs iesūtījām um, e, Eiropas Savienības e, mierusturēšanās spēkus. Un Grūzija ir viena no veiksmes stāstiem Un tagad, vai mēs varam panākt kaut kādas izmaiņas no Krievu puses? Nu, viņi ir atzinuši šīs Dienvidosetēju un Abhāziju par neatkarīgām valstīm, un viņi ir panākuši, ko, kas tur bija? Ko, kā to sauc? Nu, ko viņi vēl tur atzina? Nauru, Nikaragua un. Uh, un vēl kaut kāda valsts, eh, par kuru neviens neatceras, kas tas ir. Lūk, te nu jūs redzat, cik eh, apvaiprātīgi veiksmīga ir Krievijas ārlietu politika. Un mums vajadzēs pie tā atgriezties vēl un vēl, taču vēlāk nevie, nekas nenotiks tuvākajā nākotnē. Taču ir ļoti svarīgi, lai mēs turamies pie savas pozīcijas un varbūt zvaigžņu izkārtojums kaut kad tuvākajā nākotnē mainīsies, un tad mēs varēsim arī kaut ko darīt. Bet, kas attiecās uz Abhāziju, tad tās varētu būt reģions, kur Eiropas miera institūts varētu kaut ko darīt. No... Mēs esam atklājuši, ka te ir arī Zviedru krāsa. Nauro ir zviedru krāsas, zeltans un zils. Bet, ziniet, tā jau ir arī Ukrainai. Vai Eiropas Savienības kar, karogā. Ministra kungs, es ļoti priecājos, ka jūs esat šeit mūsu vidū, un es piekrītu jūsu vispārīgajiem komentāriem par Balkāniem. Jūs zināt, ka mēs šeit esam diezgan lielā skaitā. Uh, tādi deputāti, kas e, izjūtam frustrāciju par to, kas notiek dažās no Balkānu valstīm, piemēram, um, Bosnija Hercegovina un bijušā dienas Slāvijas Republika Maķedoniju it īpaši. Jums vajadzētu parādīt lielākas politiskās ambīcijas šajā sakarā un spērt soļus uz priekšu, taču, manuprāt, ir arī citi spēlētāji šajā reģionā, kas uh, m, mm, aizstāv citas intereses, ne tādas, kādas ir Eiropas Savienībā. Mums vajadzētu panākt to, lai Eiropas Savienībā pašā būtu vairāk Eiropas. Balkāni, manuprāt, ir. Protams, mums darba kārtībā, jūs uh, pie tā strādājat, bet jautājums, vai jūs varētu sīkāk pastāstīt par Bosniju Hercegovinu un arī bijušo Dienaslāvijas republiku Maķedoniju, un jums paliek laika arī par Turciju. Paldies! Lūdzu. Tagad došu vārdu Sofoklis kungam. Paldies, priekšādātāji! Vispirms es gribētu pateikties Bilta kungam par uh, viņa izklāstu, kaut arī es visam nepiekrītu, ko viņš teica. Es gribētu galvenokārt pieminēt viņa norādu uz Turciju. Viņš teica, ka tā ir uh, pirmklasnieks partneris Eiropas Savienībai. Es gribētu to formulēt tā, tas Turcija varētu būt uh, pirmklasīgs partneris Eiropas Savienībai. Bildkungs, uh, vai jūs zināt, ka Turcija nav atzinusi Kipras republiku. Un līdz ar to tā nav atzinusi valsti, kas ir Eiropas Savienības dalība valsts. Vai jūs zināt, ka ir apvienoto nāciju dažādas rezolūcijas, kuras Turcija nav atzinusi un īstenojusi? Vai jūs par Turciju izteiktos tāpat, ja tā nebūtu atzinusi Zviedriju, vai ja tā ne, neieļaut iebraukt Zviedrijas kuģiem savā teritorijā. Es zinu, ka Zviedru tauta vēlas un devusi ieguldījumu miera procesā visā pasaulē. Paldies. Lizeka kungs. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Ja jako... Paldies, paldies, ministrs kungs. Paldies, priekšstādātāji. Es esmu referents par Gruzijas jautājumu, taču jūs uz to jau atbildējāt, tāpēc es tos vairs neuzdodu. Bet man vēl ir jautājums par Kalnu Karabahu. Mums, mēs varētu arī par, diskutēt par uh, Piedņestras reģionu. Un um, man šķiet, ka mēs kā Eiropas Savienība sastopamies ar komunikācijas problēmu, ja runa ir par mūsu partneriem no Krievijas federācijas. Es gribētu jums uzdot jautājumu, vai arī jums tā šķiet, vai jūs redzat gaismu tuneļu galā? Tādēļ, ka risinājuma atslēga ir meklējama Maskavā. Kā mums vajadzētu komunicēt ar Krieviju, lai viņš pārliecinātu? Paldies! Lānsbērģa kungs. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ministra kungs, ka jūs esat ieradies, un mans jautājums ir maziņš. Tas ir par Gruziju 1. oktobrī. Aptaujas liecina, ka tur var notikties kaut kas ļoti nelāks. Pie Gruzijas ārējām robežām pulcējās Krievijas karaspēks, un varbūt tā doma ir, ka ir nepieciešams sākt invāziju. Um, viņi meklē tagad kaut kādu aizbildinājumu, lai iebruktu, un tagad vēlēšanu, pirmsvēlēšanu situācija ir pilnīgi nenormāla. Jautājums ir par to, kas tālāk notiks. Ja Krievijas oligārhi dabūs pietiekami daudz balsis, tad varbūt nekādu problēmu nebūs. Bet citādi mēs varam gaidīt, ka Krievijas armija iebrūk Tbilisī. Varbūt mēs varam Krievijai jau iepriekš par to paprasīt. Un otrs jautājums. Jūsuprāt, ja mēs runājam par Eiropas Savienības institūciju, piepūli nerunāt par Kalnu Karabahas statusu un Armēnijas militāro kontroli. Šī situācija netiek uzskatīta par šķērsli sastarpējas uzticēšanās attiecībām, un tās Azerbaidžānas teritorijas, kas tika okupētas, netiek uzskatītas par problēmu. Un tas, ka eh, eh, Krievijas viedoklis un Armēnijas viedoklis par to, ka tas ir force mažors, arvien lielāku piekrišanu gūst. Nu, ziniet, ja mēs neko nemainīsim, tad daudz sliktākas lietas var notikt. Vai Eiropas miera institūts varētu kaut ko darīt šajā lietā? Uh, thank you very much, uh, Mr. Minister. As you... Paldies, ministra kungs, kā jūs redzat, mēs ļoti priecājamies jūs redzēt šeit un ieklausīties jūsu uh, teiktajā jūsu atbildēs. Ļoti labi, ka es izsakos vienu no pēdējām, kas uzdod savu jautājumu, vienu no pēdējām, jo man jautājumu jau izskanēja. Lanspēt kungs uzdeva jautājumu par uh, Gruziju. Bet man būtu uh, sekojošs jautājums. Pirms vēlēšanām mēs redzam provokācijas no opozīcijas eh, puses Gruzijā Ivanes Švilīkungs, un daudzi uzskata, ka šīs eh, provokācijas ierosina Maskava, un līdz ar to mans jautājums, eh, kāda jūsuprāt ir situācija? Otrs komentārs ir par Kalnu Karabahu. Es tik tiešām priecātos, ja jūs pateikt, man ir atbilde, es zinu, kā uzlabot Eiropas Savienības lomu, jo pretējā gadījumā es domāju, ka iespējams būs par vēlu. Un mēs varam sagādīt, ka turpināsies eh, un atkārtosies 2008. gada notikumi, eh, kā tas bija Grūzijā, bet es domāju, ka Kalnu Karabahā šis konflikts varētu būt nopietnāks. Un trešais jautājums varbūt ir eh, tāds specifiskāks jautājums, un es pārstāvu Latviju, un Latvijai šis jautājums ir ļoti izšķirīgs, proti par izmeklēšanu, kuru Eiropas komisija ir uzsākus pret Gazprom. Vienlaikus eh, Putins ir aizliedz sniegt informāciju eh, šai izmeklēšanai. Kā jūs prāt šis process virzīsies uz priekšu? Lielas paldies! Kā? Well, on the, um, on, on the last question, that is... Par pēdējo jautājumu, protams, ka šo procedūru uzsāka gan komisija, gan arī uh, Eh, komisija ir zinām, zināms juridiskās pilnvaras šajā jomā. Un tas, kas līdz šim noticis eh, Gazprom, tas ļoti sastri, satrauc, un viņa eh, aicināja sniegt šo īpašo aizsardzību. Un tas kādu laiciņu varētu turpināties. Man patiesībā neko nevajadzētu zināt, jo šai izmeklē, izmeklēšanai vajadzētu notikt neatkarīgi bez ietekmes no dalībvalstu puses vai no Eiropas parlamenta puses, bet es domāju, ka komisija jau iepriekš ir pierādījusi, ka tā ir apņēmīgs pilna šādos uh, gadījumos. Es domāju, ka tas tā būs arī šajā gadījumā. Atgriežoties pie Gruzijas, hmm, Landsbērģa kungu dažādiem jautājumiem. Es domāju, ka ārkārtīgi svarīgi ir pateikt tik vienam, kas ir nobažījies. Uh, un ikvienam, kas ir iesaistīts, ka eh, visiem ir jāievēro vēlēšana noteikumi. Un vēlēšanas novērtēs arī uh, vēlēšana novērotāji vienu dienu, divas dienas vai trīs dienas pēc vēlēšanām, un pēc tam katram attiecīgi ir jāizvērtē iegūtie rezultāti. Šie abi signāli no manas puses bija ļoti skaidri gan Gruzijā, gan attiecībā uz pašreizējo vairākumu, gan opozīciju un arī Maskavai ir jāsaprot, ka šīs vēlēšanas tiks pienācīgi novēr novērotas un mēs attiecīgi izvērtēsim ne tikai Eiropas eh, novērotāju, bet arī citu starptautisko novērotāju eh, redzēto. Um, bieži vien parādās dīvains finansējums, nezinu, no kurienes, bieži vien uh, no ASV, piemēram, Floridas uh, nevalstiskās organizācijas, kas pēkšņi no zila gaisa parādās un paziņo, ka tās arī uh, kaut ko tagad teiks par vēlēšanu norisi. Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Uh, Mums ir padomas pārstāvi, mums ir OECD pārstāvi. Mums ir NGI un IRA no ASV puses kuriem arī ir pieredze šajā jomā. Mums ir jāklausās viņu teiktajā un jā, jācenšas arī um, pamanīt, ja kāds cenšas sadulķot ūdeņus. Kas attiecas uz Kalnu Karabahu, nu man ļoti gribētos, lai man būtu atbildes šo jautājumu, bet uh, šobrīd mēs gatavojamies sanāksmē. Mēs gatavojāmies savulaik sanāksmē un savulaik Medveģev kungs gribēja kaut ko darīt, bet uh, šie centieni izgāzās, jo tik nedaudz grozīts pēdējais vārds un. Uh, um, kopš tā laika mēs redzam, ka um, saspīlējums tikai pieaug. Es domāju, ka šobrīd diplomātu uzdevums ir nomierināt situāciju, jo tādā saspīlēta atmosfērā, kāda tā ir šobrīd, viss var arī iziet ārpus kontrolas. Mums ir jācenšas eh, novienāt visus, tas ir arī signāls, ko mēs dodam ASV un Krievijai, eh, ka viņiem arī tas būtu jādara, un man šķiet, ka viņi to arī dara. Un pēc tam paraudzīties uz to, vai ir iespēja eh, vēlreiz atsākt šo procesu, kas izgāzās Kazaņā. Es nedomāju, ka mums eh, vajadzētu pārcensties un būt pārsteidzīgiem, bet mums ir jāatbalsta tas, lai eh, kopējs konteksts tiktu nomierināts un lai mēs varētu eh, iedarbināt politisko procesu, jo pretējā gadījumā risks var palielināties tālāk par uh, Transņestru, Piedņestru. Uh, Mēs cenšamies sadarboties ar eh, Krievijas partneriem, un gal galā tas ir vienīgais, ko mēs varam darīt. Turcija ir pirmais uh, tirzniecības partners Eiropas Savienībai. Es domāju, ka mums būtu jāizsakās precīzi un formāli runājot, mums ir desmit strateģiskās partnerības. Mums ir eh, Ķīnas samits paredzēts arī šodien. Uh, bet eh, mm, tīri no savas pieredzes strādājot Eiropas ārpolitikas jomā, es varu teikt, ka divas valsts, ar kurām mēs tik tiešām strādājam kā ar partneriem, ir ASV un numur divi ir Turcija. Un tas ir saistīts arī ar Turcijas geogrāfisko izvietojumu. Tā ir izšķirīga partnervalsts Un, protams, ir jautājums par uh, sadalīto Kipru. ANO uh, spēki um, uh, šajā te zaļajā zonā un tas, ka mums ir dalībvalsts Kāvas pilsēta, kur pārdala šāda te zona, kas ir diezgan plaša, tas liecina par politiskām un diplomātiskām kļūdām no visu to puses, kas ir iesaistīti šajā procesā. Eiropas Savienība patiesībā ļoti maz, patiesībā neko nevar darīt šajā jautājumā. Citiem būtu jābūt aktīvākiem, lai atrisinātu jautājumu par sadalīto Kipru. Tas ir jādara Kipras dēļ, tas ir jādara Eiropas Savienības dēļ, tas ir jādara visu iesaistīto valstu dēļ. Bieži vien mēs to piemirstam, bet tā tam nevajadzētu būt. Peterlikungs. Jā, daži no mums varbūt tik tiešām par daudz rūpējas par Balkāniem pēdējo gadu laikā. Dažkārt rodas iespējas, ka dažas valsts iestīt šajā Balkānu jautājumā, bet Balkāna ir daļa no drošības eh, politikas sastāvdaļa. Par iespējamo kāru es domāju, ka nē, nekas tāds nenotīs, bet, nu, jūs zinat, ka, lai izdarītu secinājumus par vēsturi, ir nepieciešams laiks, un vienīgie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, ir Eiropas integrācijas process, Bosnija eh, var būt saistīta ar zinām eh, frustrāciju, un es zinu, ka Sarajevā viņi eh, cenšas rast finansējumu īpašam muzejam. Mēs tērējam diezgan daudz Zviedrijas nodokļu maksātāju naudu, lai atjaunot šo muzeju. Un mums ir jācenšas atkal apvienot šīs trīs konfliktā iesaistītās puses. To varētu darīt varbūt šādā muzejā, bet uh, ļoti grūti vienoties šobrīd par finansējumu, un um, Bosnijas Nacionālais muzejs varētu uh, tikt slēgts. Taču par spīti visam es domāju, ka uh, valsts uh, virzās uz priekšu. Mēs runājām par šo sadalīto Kipru, par šo zaļo zonu. Uh, bet Bosnijā ir iespējams eh, brīvi pārvietoties un neko arī nepamanīt. Es varbūt to pamanu, jo mēs esam eksperti šajā jautājumā, bet ir jābūt ekspertam, lai to pamanītu. Cilvēki brīvi pārvietojas, eh, cilvēku savstarpējā sazināšanās eh, un sadzīve notiek pilnīgi normāli. Maķedonija un bijusi Dienvidslāvijas republika Mēs cenšamies gūt uh, padomē visu iespējamo atbalstu šī jautājuma risināšanai. Nu, ar to varbūt neesmu atbildējis uz uh, visiem jūsu uzdotajiem jautājumiem, bet vismaz izteicies, uh, kom, izteicis komentārs par to plašo jautājumu klāstu, pie kur mums ir jāstrādā. Paldies! Es paldies, es vēlētos jums atgādināt, ka mums būs iespēja turpināt šīs debātes pustrijos telpā 5G2, un tur mēs turpināsim sarunas ar Karlu Biltu. Visi ir laipni aicināti turpināt uz šo diskusiju pulkstens pustrījos 5G2. Pagāju.